Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Czas mam bardzo. Godājumās e, dāmas un kungi, es jūs e, visus laipni sveicu sanāksmi zālē. Mums ir ļoti saspringts, e, saspringts darba plāns un laika nav da daudz. Da Sanāksme notiek uh, pirmdienā, un vispirms mums ir jāapstiprina darba kārtība. Ja nevienam nav iebildumu, uzskatīsim to par apstiprinātu. Tulkojums uh, šodien ir pieejams 15 valodās, un tagad uzreiz nekavējoties varam ķerties klāt trešajam punktam par negodīgu tirzniecības prakses priekšsādātāju kungs. Uh, Šodien mums atkal ir tāda pati problēma kā bieži iepriekš. Pirms divām stundām es saņēmu balsošanas sarakstu un es nejūtos spējīgs nobalsot par negodīgo tirzniecības praksi. Būtu nepieciešams balsot nākamnedēļ Brīselē, lai mēs vismaz varam iepazīties ar sagatavotajiem kompromisa priekšlikumiem. Uh, Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi neiespējami, kā tas notiek. Es vienmēr esmu to kritizējis un aicinu arī šoreiz balsošanu pārcelt uz nākamo nedēļu. E, problēma vienīgā. Jā, šāda problēma ir radusies tāpēc, ka mums ir ļoti saspringti termiņi. Mēs vēlamies, lai šis svarīgais dokuments uh, tiktu pieņemts vēl šā sasaukuma laikā. Un tāpēc tā notiek. Es domāju, ka referents to varēs paskaidrot labāk. Bet uh, pirms tam es vēl došu vārdu Magīnesas kundzei. Un pēc tam uh, došu iespēju izteikties Paulo de Castro referentam. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es atbalstu, ko saka Desakungs, jo ikviena sanāksme Strasbūrā pirmdienas vakarā ir eh, sarežģīta, jo mums ir arī citi pienākumi, bet uh, referents pastāstīs, uh, ka termiņi ir tiešām ļoti saspringti. Uh, Mēs esam pie šī priekšlikuma strādājuši dienu un nakti, esam strādājuši nedēļas nogalēs, lai sagatavotu balsošanas sarakstu. Un eh, tas, ko saka mans kolēģis Dēsakungs, protams, ir pareizi, bet mums ir jāsaprot, ja mēs atliksim balsošanu, tas uh, patiks tikai tiem cilvēkiem, kuri nevēlas, lai šis tiesību akts uh, tiktu pieņemts. Un tagad es došu vārdu referentam, lai viņš uh, paskaidrotu sīkāk. Nu jā, tā tiešām ir. Desekungs, lūdzu, vēlreiz. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Man ir viens papildu jautājums administrācijai. Vai tiešām uh, šīs vienas nedēļas aizkavēšanās uh, nozīmētu to, ka mēs nevaram nobalsot par šo priekšlikumu? ja tas notiktu nākamnedēļ Briselē, es nedomāju, ka tādējādi mēs nevarēsim ievērot termiņus. Tagad es došu vārdu Dekastro kungam, un, uh, ja būs nepieciešams, pēc tam arī administrācija. Paldies, priekšsēdētāji! Es saprotu, ka mm, paveiktais uh, darbs uh, strādājot pie šī priekšlikuma, mums uh, um, nedēva pietiekami daudz laika, un arī ar omnibusa regulu bija līdzīga situācija, lai regulu varētu apstiprināt, lai varētu organizēt nepieciešamos trilogus, un lai mēs varētu sarunas pabeigt vēl šī sasaukuma laikā, mums nākas strādāt ļoti sasteigti. Uh, Un tas nozīmē, ka trilogi par direktīvu ir jāsāk praktiski pēc eh, balsošanas eh, plenāra sesijā, nākamajā oktobra sesijā. Tā ir vienīgā iespēja, kas mums ir pieejama, ja mēs vēlamies eh, panākt kompromisu sarunās ar padomi un komisiju vēl pirms Ziemassvētkiem. Ja līdz Ziemassvētkiem nebūs politiskās vienošanās, mēs nevarēsim apstiprināt šo direktīvu šī sasaukuma laikā un ņemot vērā to, cik daudz darba ir ieguldīts strādājot pie kompromisiem un tā kā ir eh, konsens par visiem 42 kompromisiem, 30 pantiem tad eh, es eh, šeit gribēju teikt lielu paldies mūsu tehniskajai komandai sekretariātā, kuri mums ir eh, ļoti palīdzējuši. Un ja mums neizdosies to apstiprināt paredzētajos termiņos, būs apdraudēts viss paveiktais darbs. Es saprotu šeit minētos argumentus, bet es aicinātu visus ievērot uh, plānotos termiņus Un, ja mēs to nedarīsim, tad uh, mums nāksies piedzīvot uh, rūktu sakāvi. Labi, esam uzklausījuši te Kāstro kungu, un es domāju, ka varam turpināt balsošanu. Mēs pieņemam zināšanai to, ko sacīja Dēsa kungs, bet šķiet arī Filips vēl vēlas, ko sacīt, ja es pareizi saprotu, jā? Ja? Egņo kungs. Uh, priekšsādātājs, šī ir pilnīgi jauna balsošanas kārtīte, kas nestrādā ne uz vienas balsošanas mašīnas. Vai mēs varētu lūgt tehnisku atbalstu pirms sākas balsošana? Jā, varbūt palūksim tehniķu atbalstu kāds šeit ieradīsies, lai jums palīdzētu un es domāju, ka tādējādi eh, viss būs kārtībā. Arī Egņokungs saka, ka tagad viss ir atrisinājies. Un tātad mēs varam uzreiz ķerties eh, pie balsošanas par eh, šo atzinumu. Vai varbūt referents vēl vēlas ko teikt? Kā jau teicu, ir saņemts liels skaits grozījumu. Uh, Priekšsēdētājs runāja arī par eh, termiņiem, jo Austrijas prezidentūra to vēlas uh, izskatīt vēl savas prezidentūras laikā, un 2. oktobra plenārsesijā ir paredzēta balsošana. Es aicinu jūs izrādīt sapratni. 61. Eh, grozījums. Pār. Kurš ir pār? Pret?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 Noraidīts. Tālāk pirmais bloks, sastais kompromiss. Sākam balsot. Sastais kompromiss. Balsojam. Zamykam głosowanie. Filip. Filip. You have had the one because I don't have my... Przyjęty. Pieniądz. 182. grozījums. Kurš ir pār? Pret, noraidīts. 180. pār, pieņemts. 179. Nē, nu, tomēr pārbaudīsim vēlreiz elektroniski 180. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 179. grozījums par, pret, noraidīts. 186. par, pret, noraidīts. Pirmais kompromiss. Uh, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un uh, Dekaisa kunga balss papildus. NV 18 par pret noraidīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Balsojam elektroniski. Zamykam głosowanie. 40. Eh? Beidzam balsot. Piektais kompromiss. Sākam balsot par piekto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts 259. grozījums par. Pieņemts 279. par. Pieņemts 7. kompromiss. Sākam balsot. par septīto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 300. grozījums. Kurš ir par? Pieņemts. 297. Par, pret, noraidīts. 299. par pret noraidīts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. 323. par pret norēdīts. 327. par pret norēdīts. 328. par pret norēdīts. 330. par pret norēdīts. 331. par pret norēdīts. 333. par pret norēdīts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk balsojam par kompromisu. Nepiedodiet, 9.13. Ar roku par pret pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 352. grozījums par Egņokungs lūdzu. Ir problēma ar tulkošanu. Es nedzirdēju rezultātu 23. kompromisam, un tas netika arī parādīts uz ekrāna. Był przyjęty, panie pośle, dziękuję za uwagę. Tas tika pieņemts. Paldies, eh, ka to norādījāt. 352. par pret noraidīts. 394. par pret noraidīts. 446. Eh, par pret noraidīts. 407. par pieņemts. Viss kārtībām? 407. Vēl vienu reizi. Sākam balsot. Głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, ka informējāt. 357 par. Pieņemts. 353 par pieņemts. 354 par pieņemts. 358 par pieņemts. 359 par pieņemts. 501 par pret. Pārbaudīsim elektroniski 501 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 400 un sekojošie grozījumi par pieņemts 410 par pieņemts 419 par Pieņemts. Trīssimt sešdesmit par pieņemts. 361 par pieņemts. 25. kompromiss. Sākam balsot. Divdesmit piektais kompromiss vēlreiz. Beidzam balsot pieņemts. 29. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 384 par. Paldies, pieņemts. 389 par pieņemts. 390 par pieņemts. 390 Kaputo kungs, vai es varētu jūs lūgt, lai jūs paceļat roku? 392 par pieņemts. 390. Uh, 93. un tālāk ir par pieņemts. NV 35, jā, par to mēs jau nobalsojām. 404, kurš ir par pieņemts. 405 par noraidīts. 406 par pret noraidīts. 435 par pārbaudīsim 408 grozījumu.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 420. un e, pārējie par pret pārbaudīsim 420. grozījumu un e, sakojošos. Par ne mēs balsojam elektroniski. Beidzam balsot, pieņemts. 399 par, pieņemts. 27. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām ar 415. par pret noraidīts. 416 par pieņemts. 417 par pārbaudīsim 416. Sākam balsot par 416. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar balsu vairākumu 417 par pret noraidīts, 418 par pieņemts, 422 par pieņemts, 424 par pieņemts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 pieņemts. 431. par pieņemts. 449. par pieņemts. 432. par pret. To mēs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Četrsimt trīsdesmit trešais. Par, pret, noraidīts. Albert, tu taču balsoji pret, vai ne? Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot.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 Pārbaudīsim elektroniski 453. grozījumu. Labi, tad atgriezīsimies uh, pie 451. grozījuma. Pārbaudam elektroniski 451. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Labi. 436. arī pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 453. par pret norēdīts 437. Pieņemts 453. 437. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar balsu vairākumu. 438. par pret arī noraidīts. 439. Par pieņemts. 440. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 440. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 442. par pret norēdīts. 443. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski 443. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem. 444. pār, pieņemts. 411. pār, pret, noraidīts. 454. pār, pieņemts. 28. kompromiss. Sākam balsot. Pārbaudīsim uh, tomēr 454. Uh, Sākam balsot par 454. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 470. grozījums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 Pārbaudīsim elektroniski 479. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 480. par, pret, noraidīts. 482. par, pret, noraidīts. 484. par, pret, noraidīts. 488. Pārbaudīsim elektroniski 484. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 488. par. Pieņemts. 490. par. Pret. Noraidīts. 492 par 490 grozījums. Pārbaudam elektroniski 490. Sākam balsot. Vēlreiz 490. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīt jā, jūs vēlējāties, eh, lai mēs to pārbaudam, tāpēc arī pārbaudījām. 492. Par, pret, dāmas un kungi, es tiešām jūs aicinu celt rokas. Vēl vienu reizi 492. grozījums par pret norēdīts. 496. pāra pret noraidīts. 497. pāra pret noraidīts. 498. pāra pret pieņemts. 500. grozījums par pieņemts. 30. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Turpinām ar 508. grozījumu par pieņemts, 509 par pret noraidīts, 41. grozījums par pieņemts, 511 par pret noraidīts, 42. par pieņemts, 512. par pret noraidīts, 43. par pieņemts. 515. par pret noraidīts. 516. un NV par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Paldies! Beidzam balsot. pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 524. grozījums. 524. par, pret, noraidīts, 9. kompromiss. Sākam balsot. par devīto kompromisu. Beidzam balsot. Piecsimt trīsdesmit otrais par pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecsimt. Nē, piedodiet. Jā, 253. ir pieņemts, tad uh, pārējiem pie nākamā kompromisa. Do kompromisu 11. Otwieram głosowanie. 11. kompromis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 577. grozījums par. Pieņemts. 924 par. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 595. grozījums par, pret, noraidīts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 599. grozījums kurš ir pār, paldies, pieņemts 600, pad, par, pieņemts 601, par, imko, pret, noraidīts 602 grozījums par, pret, noraidīts 15. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 614. grozījums. Kurš ir par? Pieņemts. 615. par? Pieņemts. 617. par? Pieņemts. 618 par? Pieņemts. 619 par? Pieņemts. 620 par? Pieņemts. 622 pāri pieņemts, 624 pāri pret noraidīts, 625 pāri pret noraidīts, 627 pāri pieņemts. Tālāk mēs balsosim par grozījumu bloku grozījumu par uh, savienības uh, izpildes tīklu. Septītais pants uh, - balsošana par grozījumu bloku. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 9.26 par pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot par 18. kompromisu. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. Inko 48. Dantēna kunga grozījums par pieņemts. 646 par pieņemts. 647 par pieņemts.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 Pieņemts. 670. pār. Pieņemts. 672. Uh, un 3. pār. Pret. Noraidīts. 671. un 674. pār. Pret. Noraidīts. 675. par, pret, noraidīts. 676. par pret noraidīts. 677. 8. piedodiet par pieņemts. Un tagad balsosim par apsvērumiem. Pirmais grozījums par pieņemts. Otrais pieņemts IMCO 1, NV1. Kurš ir par? Pieņemts. Trešais un sakojošie par? Pieņemts. 68. par? Pret? Noraidīts. 31. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums 76 par pieņemts. NV3 par pret noraidīts. IMCO 4 par noraidīts. 77 par noraidīts. 78 par noraidīts. 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. grozījums Dantēna kungs. Reizēm es nosaucu uzvārdus, lai jūs ātrāk atrastu par pieņemts, paldies. Astotais referenta grozījums par pieņemts 90. par pret, noraidīts. 91. par, pret. Pārbaudīsim 91. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Imko 8. Par, pieņemts. 92. un NV par, pieņemts pret norēdīts, 93 par pret norēdīts, 95 par pieņemts, 33. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 116. grozījums par, pret, noraidīts. 35. kompromiss. Sākam balsot par 35. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kompromiss par. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot kompromiss pieņemts. 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. par. Pieņemts. 134. par

ar vienas balss vairākumu apsveikts 141 par, pret noraidīts, 142 par, pieņemts, 39. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. Par. Pieņemts. 40. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 42. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Man pagājušo gadu, tas ir pagājušo reizi arī tā bija, jūs esat trīs FDD kolēģi, jums ir trīs balses. Tā ir, nē, bet ierīce man, man elektroniski rāda, ka jums ir viena balss pa daudz. Beidzam balsot tagad. Noraidīts. Un tagad balsojam par 200 par 42, um, kas ar to saskan par pret. Par 240. We have 40 to 42 to, to 39. Okay. Yeah. This is, um... Głosujemy poprawki 240, 242. 240 un 242, un tad arī 243 un 241. Ceturtā lapuse. Par, pret, noraidīts. 246, 248. Magīnes par. Tad pieņemts 248 eh, eh, tika atsauks, 250 tagad noraidīts. Labi. Un tagad uh, galīgais balsojums par grozīto priekšlikumu. Sākam balsot. Zamykam. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais balsojums par normatīvās rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Tagad balsojam par sarunām ar padomi saskaņā ar noteikumu 73.2. Sākam balsot. Trešais, trešo reizi balsojam, tātad beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un tā man jādod vārds uh, referentam. Man viņš arī ir jāapsveic. Paldies visiem kolēģiem, ānu referentiem, Magīnais kundzi un citiem. Visi ir ļoti smagi strādājuši un mums ir izveidojies pārliecinošs vairākums. Bet tiešām visiem, visiem N-referentiem mm, liels paldies. Un Tagad varam doties plenārsēdē ar ļoti labu pamatu. Paldies arī kolēģim no sekretariāta, kas dienu nakti smagi strādāja, apkopojot visus šos priekšlikumus. Un cerams, ka visu to noslēgsim jau Austrijas prezidentūras laikā. Paldies! Mums um, Liels darbs vēl priekšā. Nu, un uh, droši vien būs vēl daudz, kas jāizdara. Gan sekretariātam, gan ēnu referentiem. Tiešām būtu lieliski, ja mēs vēl šajā sasaukumā varētu dosjē noslēgt. Es nu, atceros pirmo ziņojumu Simko, Maginēs kundze tur ir atbildīga, un tad tas aizgāja tālāk, un bija starp komiteju konflikts, bet lieliski, ka varējām nobalsot šodien. Paldies visiem, kas uh, palīdzēja to sasniegt. Un Kalinovska kungs. Uh, Man tas signalizē, ka jāiet uz priekšu, ka laika nav daudz. Paldies par šo atgādinājumu. Mūs, mums jāskata ceturtais punkts darba kārtībā, bet Kalinovska kungs, nu, godvārds, mēs tāpat ātrējam uz priekšu. Ceturtais punkts - konkrēti plastmasas izstrādājumu vitiskās ietekmes samazināšana. Uh, kolēģis Ropē ir atzinuma sagatavotais, dodu jums vārdu, bet varbūt tādam īsam ievadam. Paldies par iespēju izteikties. Komisija sagatavojusi tīri labu priekšlikumu, labu ambīciju līmeni. Sadarbojamies ar ANA referentiem, ar sekretariātu un Esmu ļoti priecīgs, ka visi aktīvi līdzdarbojas. 215 grozījumu tika iesniegts, no nu, tāds apaļš uh, skaitlis, un mēs neesam atbildīgā komiteja pie šī jautājuma. Mēs tikai sagatavojam atzinumu. Vadoša komiteja ir Envi komiteja tā, ka galīgais lēmums eh, tiks pieņemts tur, bet mēs mēģinām uzlabot komisijas priekšlikumu, fokusējoties uz plastmasas izstrādājumiem lauksāniecībā, jo komisijai tur bija zināmi deficīti, un plastmasa piesārņo mūsu ūdeņus un gruntsūdeņus, bet būtu labi runāt arī par mikroplastmasu, uzsvarot, ka mikroplastmas um, diferencējas atkarībā no reģiona, no geogrāfiskā izvietojuma. Un dažkārt uh, tā dizaina sadalās ļoti ātri, un citur ļoti lēni. Tā kā es ceru uz labu sadarbību, tikpat labu rezultātu. Paldies, bija ļoti interesanti. Jā, es nemaz neapzinājos, ka mikroplastmas mums tur ir ļoti svarīga. Sāksim balsot. Pirmais kompromiss. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Deviņdesmit četri. Par pret pieņemts. 96 par pieņemts.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 105. Beidzam balsot. Simtu septiņi par pret norēdīts. Kompromiss trīs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 6. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 7. Beidzam balsot. Kompromiss 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 8, saka priekšsādātājs. Kurš par? Nē, saka priekšsādātājs. Kompromiss 9. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss desmit. Beidzam balsot. Pieņemts 176. 176 kaputo par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Visi kompromisi tika pieņemti. Tad iesim tālāk, 9. lapusē, nulles kompromiss. Jā, teiksim, mēs visu nebūtu pieņēmuši, tad mums tur nebūtu jāturpina. 9. lapusē, vismaz manā versijā, nulle, kompromiss nulle. Tad sākam balsot un beidzam balsot. pieņemts. 99. grozījums Hāzekamp par pret noraidīts. Apsvērumi 5 un 5a. Mēs pārbaudīsim 29. grozījumu, sākam balsot. Divdesmit devīto pārbaudām. Paldies! Beidzam balsot. Noreidīts. Un tagad apsvērumi. Ne, 40. grozējums par, pret, noraidīts. Kompromiss 2. Sākam balsot. Ja 40 pieņemts, tad mums jāiet jābalso par otro kompromisu. Tātad otrais kompromiss. Nu, tad grozījums uh, tika norādīts, tad mums jābalso arī par 41. atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Tātad 41. noraidīts. Tagad gan otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 53 Dantēn par pret. Pārbaudīsim 53. Sākam balsot. Beidzam balsot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

pieņemts. 71. Kurš ir par? Pret. Pārbaudīsim 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72 par pret noraidīts.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 astoņi. Referenti par pret noraidīts. Mēs pārbaudīsim astoto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 82. Pieņemts 84. 84 tagad par pieņemts. 9 par pret pārbaudīsim. 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50.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 grozīto tekstu, priekšlikuma tekstu. Sākam balsot. Atzinuma projekts tika pieņemts. Liels paldies un apsveikumi referentam. Vai vēlaties izteikties? Ja nē, tad eh, mēs balsosim par Būdas kunga priekšlikumu bet nu droši vien labāk, ja izteiksieties jūs. Bardzo przepraszam pana posła Kaputo, oddaję panu głos. Atvainojiet. Koordinātor kungs un referent kungs lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Nu, jūs tik ļoti steidzaties uz priekšu, ka pilnīgi aizmirsāt par manu punktu. Nu, atgādināšu Šis ir tehniskais atzinums. Envi komiteja ielielākoties uh, grozījumu uzlabot caurskatāmību pilsoņiem. Un uh, tāpat runa ir par uh, administratīvās slogas samazinājumu vides politikas jomā. Grozījumi nav skaitliski ļoti daudzi. Tehniskais atzinums, kā es teicu, tā kā varam sākt balsot. Jā, te principā tāds ļoti tehnisks jautājums. Kā jūs teicāt, ka tas bija diezgan sarežģīti, bet labi, sāksim. Ceturtais grozījums uh, pieņemts, astotais par pret noraidīts, deviņi par pret noraidīts, desmit pārpret noraidīts, 11 pārpret noraidīts, 12 pārpret noraidīts, 13 par pieņemts, 15 par pieņemts, 16 par pret pārbaudīsim 16. Vānu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par pret, noraidīts 18 par pret, noraidīts 19 par, pieņemts 20 par, pieņemts 21 līdz 23 par,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 noraidīts 29 par, pret noraidīts 30 par, pret noraidīts 31 par, pret pieņemts 32 par, pieņemts 33 par, pret pārbaudīsim 33. Beidzam balsot. Noraidīts. 34 par pret. Dāmas un kungi, tā vajadzētu būt tādam pašam rezultātam, bet labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 par pret. Pārbaudīsim arī 35. Beidzam balsot. Noraidīts 36 par pret, noraidīts 37 par pret. Pārbaudīsim 37. Beidzam balsot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 Noraidīts. Četrdesmit par. Nē, tas jau bija. 41 un 42 blokām par pret noraidīts. Pirmā daļa atkrīt. Balsojam par 43. otro punktu par pret noraidīts. Tagad grozījums numurs 38. pieņēma, par to mums nav jābalso. Otrais punkts. Par otro punktu balsojam. Par. Pret. Pieņemts. Otrais grozījums, otrais punkts. Pieņemts. Tagad trešais grozījuma priekšlikums par pieņemts. 44 par pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 45 par pret noraidīts. 46 par pieņemts. 47 par pieņemts. 5 pieņemts. 6 pieņemts. 7 par pieņemts. 1 par pieņemts pieņemts. Tātad balsojam par grozīto atzinuma priekšlikuma tekstu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies, ka Pūto kungs vai vēlaties izteikties. Paldies. Paldies visiem kolēģiem ko sadarbojāmies. Un tagad gan Būdakungs lūdzu jums vārds. I don't have intervention, Mr. President, because it's very clear. Man nav ko bilst priekšsēž kungs, viss ir pilnīgi skaidrs. poprawki pierwsza i druga par komisijas priekšlikumu noraidīšanu. Labi, balsosim elektroniski, sākam balsot par komisijas priekšlikuma noraidīšanu. Beidzam balsot. Visi bija par. bet mums vēl jābalso par visu atzinumu kopumā. Tā tad jābalso vēlreiz par visu atzinumu kopumā. Jo iepriekš mēs balsojām par grozījumu. Balsosim vēlreiz. Sākam balsot. Labi. Filipa kungs grib ko precizēt. Nē, es domāju, ka visiem bija skaidrs. G mēs apstiprinājām priešlikumu, norādīt komisijas priešlikumu e, vienbalsīgi, un tagad gala balsojums ir par to, vai mēs tātad gribam noraidīt komisijas priešlikumu. Ja jūs gribat noraidīt, balsojiet par. Vienkārši, lai nebūtu pārpratumu. Jūs nebalsojiet par priešlikumu, jūs balsojiet par uh, to, ka mēs gribam noraidīt priešlikumu. Tātad, ja jūs gribat noraidīt, balsojiet par.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 stundā desmit minūšu eh, un desmit minūtēs mums, mēs tam visam izgājām cauri pat vēl ātrāk. Pateicamies Kalinovska kungam par to, viņš eh, bija tas, kam varam par to pateikties, bet viņš tagad grib pamest zāli. Ten przyjaciel ojca. A, wiem, wiem, wiem. A, mogę to ogłosić. Proszę Państwa, e... Kalinovska kungs man nodeva priecīgu ziņu, bet tagad es jums to neteikšu, teikšu vēlāk. Ja referents ir klāt, tad mēs varētu ņemt nākamo darba kārtības punktu. Mekārtī kungs. Mets kārtie, kungs, atvainojiet. Jā. Tātad um, es vēlos sirsnīgi pateikties uh, par vizītes organizāciju un tagad došu vārdu mekārtī, eh, uh, metam kārtīkungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēd un es vēlos arī paust pateicību sekretariātam. Mums bija nedaudz grūtību rast labu laiku šī jautājuma apskatīšanai. Paldies tā, tad paldies arī deputātiem, ka uh, mēs varam šo jautājumu šodien izskatīt. Es centīšos izteikties kodolīgi gadu gaitā. Uh, es tarifu kvotu. Uh, skaits PTO eh, sistēmā ir eh, palielinājies. Pārasti konteksts ir bijis es eh, paplašanāšanās vai arī e, tiesniecības strīdu e, noregulējums. Tagad gaidām Brexitu un šajā gadījumā tā tad varētu notikt pretēji, kā mēs parasti esam raduši darīt, proti um, šo um, tarifu kvotu skaitu samazināt. Kā jau deputāti šeit eh, labi apzināsies, lauksaimniecības joma ir um, tā joma, eh, uz kuru eh, šī uh, prakse attieksies visvairāk, jo tarifu kvots ir tieši arī visvairāk sastopams lauksaimniecības preču jomā. Uh, Un parasti e, šie jautājumi ir ļoti sensitīvi, detalizēti, um, kurus mēs veicam, lai izvērtētu vai noteiktu tarifu kvotas. Uh, tā tad diez vai būs jāskaidro plaši, ka uh, ir zināms nozars, kas ir ļoti sensitīvs pret uh, ārvalstu konkurenci un uh, daudz cilvēku uh, iztika ir atkarīgi no šiem ienākumiem. Tātad mēs ar Britu partneriem esam runājuši un vienojušies, vēlamies garantēt godīgu uh, risinājumu. Es neesmu piedāvājis nekādas grozījumus uh, koncesiju metodu pamatsistēmai, bet tomēr uh, ņemot vērā, ka komisija ir pati uh, paņēmusi varu uh, grozīt šo skaitļus vēlāk, mēs nevaram būt pārliecināti, vai taisnīgums būs vienmēr garantēts. Priekšsēžkungs um, Brexit ir pavirzies uz priekšu un ņemot vērā to, ka tas uh, būs jau drīz uh, iespējams, ka koncesiju uh, bet eh, sarunas vēl notiek, eh, koncesijas varbūt būs vēl jāpielāgo. Eh, komisijai nebūtu jāpiešķir nepie, neierobežots pilnvars šīs tarifu kvotas grozīt bez Eiropas parlamenta piekrišanas. Komisija būtu jāpiešķir pilnvars tikai delegēta tiesība akts pieņem tad, kad starptautisks nolīgums ir pa to pieņemts, eh, bet šajā gadījumā arī Eiropas parlamentam būtu jādod piekrišana. Visos citos gadījumos komisijai būtu manā skatījumā Eiropas parlamentam likumdošanas priekšlikums jāiesniedz eh, tas varētu eh, likties tehnisks jautājums, taču ir bijuši gadījumi, kur vai arī varētu būt gadījumi, kur šie jautājumi varētu kļūt ārkārtīgi politizēti. Uh, Un, protams, mēs gribam arī izraiz, izvairīties no cietās robežas īrijas salā. Mēs esam vienojušies ar Britiem, ka e, e salas ziemeļiem ir jāpaliek e, e, muitas savienībā un vienotajā tirgu, e, un e, tas arī atsauksies uz tarifu kvotām. Te būs nepieciešami politiski lēmumi, e, kuri arī nedrīkstētu tikt pieņemti bez parlamenta piekrišanas. Arī gadījumos, kur Britu. E, E, kvotu sadaļa tik neliela, e, ka e, ka mūsu partneri varētu uzskatīt par maznozīmīgu, tomēr šeit varētu būt atkal politiski lēmumi iesaistīti, kuri nedrīkstētu pie, tikt pieņemti bez parlamenta lēmumu. Un Ehm, tātad es uzskatu eh, stingri, ka eh, mums ir nepieciešama šī parlamentārā kontrola pār tarifu kvotām. Eh, šim dokumentu paketei ir ļoti īs laiks. Rīt, līdz rītdienai jāiesniedz grozījumi. Es stādāšu ar referentiem, lai mēs intrakomitējai un Eiropas komisijai nosūtītu skaidru vēstījumu šajā jautājumā proti ka mēs zinām, eh, ka tie cilvēki, eh, ka tajos gadījumos, kad šie jautājumi netiek pareizi risināti, visvairāk cieši tieši eh, lauksaimnieki un viņu ģimenes, un to mēs negribam pieļaust. Paldies. Jā, jautājums ir nudien ļoti svarīgs. Mēs vēlamies, lai tirzniecības komiteja sniegt vēl savu atzinumu un vēlos arī dot ēnu referentiem vārdu. Lūdzu, Ellers kundze, priekšsēž kungs, Millers kundze, tātad. E, paldies, e, paldies referentam. Un, nu, dien šeit ir runa par muitas kontingentiem attiecībā uz citām e, ES. E, valstīm, kas tiek PTO sistēmā sadalīti. Kā jau klāstīja refer referents, mums ir jāstrādā rūpīgi, gatavojoties apvienotās karalists izstāšanās e, brīdim no Eiropas Savienības. E, man šis e, ceļojums uz īriju mm, sniedza daudz vērtīgu ieskatu. Es iepriekš tik būtiski nemaz neapzinājos, ka tām būs tik E, e, nopietnas sekas uz attiecībām starp īriju un ziemeļīriju, un ka visiem ir jābauda tiesiskā noteiktība. Mēs to ļoti skaidri sapratām e, šīs vizītes rezultātā. Vēl jau vairāk es priecājos, ka mēs varam tagad līdzdarboties darbā ar šo ziņojumu un savus grozījumus iesniegsim, ja tas būs nepieciešams. Paldies! Paldies! Skotas kundze! Paldies, priekšsēd. Ir ļoti labi zināt, ka mums ir līdzīgas domas attiecībā uz tarifu godīgu uh, sadalījumu pēc apvienotās karalists iestājas no Eiropas Savienību un attiecībā uz to, kā būtu, piemēram, šajā ziņā PTO noteikumi. Mēs arī vēlamies uh, nodrošināt parlamenta kontroli um, pār šo procesu, ja regula tiktu grozīta. Taču ņemot vērā Brexit sarunu uh, eh, hausu un uh, Trumpa eh, darbība attiecībā uz starptautisko tirdzniecības kārtību. Eh, bija patīkami redzēt, eh, cik ātri Eiropas Savienība oktobrī vienojās par šiem jautājumiem. Tas um, um, nesaskan ar to Eiropas Savienības atspoguļojumu, ko mēs brieži redzam Britu presē kā neefektīvu un lēnu. Uh, Eh, bet eh, komisija tātad domā, ja konflikti būs, tad būs godīgs process, ko nodrošina PTO strīd risinājums sistēma. Tā tas būtu varējis būt pirms diviem gadiem, taču ņemot vērā, ka ASV ir paredzējis šo apelācijas instanci, eh, diemžēl situācija vairs nav tik skaidra, un arī Britu valdība ir savu ticamību vainājusi, draudot vā, apšaubīt jau spēkā esošas nolīgumus. E, komisija e, pieņem, ka e, Lielbritānijas valdība turēsies pie esošās tarifu kvotu kārtības, bet uz to parauties tomēr nevaram. Es esmu dienvidu rietumu Anglijas pārstāve, un es pārstāvu arī turienes zemniekus šis priekšlikums viņiem varētu nu dienas sniegt eh, juridisko noteiktību, taču eh, neliksi, neviesīsim arī maldīgas cerības, jo eh, šie ir jautājumi, kas nu dien var apdraudēt viņu ekonomisko un saimniecisko pastāvēšanu. Un tagad nākamais. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Šobrīd uh, muitas nodevu līmeņi neļauj pienācīgi aizsargāt uh, Eiropas lauksaimniecisko ražošanu, un tas daļēji arī raksturo tās problēmas, ar kādām lauksaimnieki šodien saskaras. Varbūt uh, ir rūpīgāk jāizvērtē mūsu mm, paļaušanās uz brīvās tirdzniecības ideoloģiju, kas eh, nodara milzīgu kaitējumu. Tas šodien rada milzīgas uh, grūtības, un uh, eh, PTO sistēma mums uh, šķiet eh, neaizstājama. Kā komisija var garantēt, ka eh, šīs tarifu kvotas tiks saglabātas? Indeed, Paldies, priekšsēd. Zināmā mērā šie jautājumi ir jau atrisināti, bet pat labāk Eiropas saimnībai ir e, citi PTO noteikumi, kas tiek piemērota visā Eiropas Savienībā, un pat labam arī tas attiec uz apvienoto karalisti. E, ja apvienotā karalisti izstāsies, vai tas notiks, kad tas notiks, to, e, to vēl redzēsim, tad vajadzēs visas e, šis tarīgs kvots pielāgot. Lai tas notiktu, vai nu līdz 2020. gada decembrim, vai līdz 2018. gada aprīlim, ja nebūs pārējais noteikumi. 2017. gada oktobrī apvienotās karalists un es sarunvedēju vēstuli e, izklāstīju e, šo pamatu pieeju un kvotas sadals metodoloģiju, kas ir balstīta uz tirdzniecības plūsmām. Apvienotā karalists e, ir informējusi PTO dalībvalsts par nolūku iespējami vairāk savu pienākumu saglabāt, eh, kas tai ir kā pat laban eh, es dalību valstī šajā eh, sistēmā. Un kopumā varam sacīt, ka sadarbība ir bijusi pozitīva, ir panākts uh, progress starp apvienoto karalistu un e ES 27 valstīm sarunās. Taču man ir arī jājautā par referenta otro grozījumu. Tur ir um, atsauce uz kvotu neizpildi. Varbūt viņš apšauba uh, metodu, par ko vienojās apvienotā karalista un ES par kvotu sadalu sākotnēji. Kā arī, ja netiks panākta vienošanās, uh, ta, uh, tad, lai izvairītos no cietās robežas īrijas salā, apvienotā karalista un ES ir vienojušās, ka uh, Eh, eh, Ziemeļīrija būs vienotajā tirgū tā. Tas nav godīgi sākot 2017. gadā. Eh, ES un apvienotā karalista vienojas, ja nebūs risinājumi, tad visa apvienotā sarā, savienība paliks um, uh, kā vienota. Un uh, Šeit ir arī citi jautājumi par šo procesu. Ja Ziemeļ īrijai būtu cits režīms, kā pārējā apvienotai karalistē, kas notiks pēc 10 vai 15 gadiem, būs cits regulējums, tad Ziemeļīrijā un apvienotā karalistē tas vienkārši nedarbotos, ir par to jādomā kaut kādā veidā. Un arī ir tāds eh, īpaši Briselē eh, nepreiz domāšana izveidojusies šajā ziņā, ka eh, Ziemeļīrija būtu es teritoriju, ņemot vērā, ka visi apvienotā karalists nav tās dalībvalsts, tam būtu konstitucionāli un juridiski seks, un īpaši ņemot vērā, ka uh, Ziemeļīrija tieši arī ir ļoti lauksaimnieciski, eh, šī, šī saimniecības joma ir ļoti attīstīta Ziemeļīrijā. Eh, nākamais runātājs. Paldies priekšēd. Mereid Megines ir ETP ēna referente šajā jautājumā. Viņa atvainojās, ka viņa nevar piedalīties eh, šajā sanāksmē. Viņa pat labāk vada plenāru sēdi. Uh, Tādēļ viņa lūdza mani nolasīt īsu paziņojumu e, viņas vārdā. Lūk, viņa saka, ka viņa vēlas pateikties referentam par e, darbu ar šo svarīgo dokumentu. Viņai ir trīs punkti. Pirmkārt, mums jāgādā par um, turpinātību tirdzniecības attiecībās ar, e, ar valstīm ārpus ES pēc Brexita. Tomēr, ņemot vērā ka e, šī e, tarifa regulējuma attiec uz ļoti sensitīviem produktiem, mums jāņem vērā, ka regula nedrīkst e, neviļus ēs lauksaimnieks nostādīt sliktākā situācijā. Sarunas šajiem jautājumiem nedrīkst likt pārskatīt veselu grupu Eh, produktu piekļuvējas tirgumu, un viņa vēl vēlas bilst, ka viņa ar prieku turpinās sadarbību ar referentu. Nākamā. Jā, priekšsādātāji, kā referents es arī gribēju pateikt savus kommentārus un konkrē, konkrētus eh, priekšlikumus. Jā, ir tiesa, ka Lielbritānija izmanto tarifu kvotas attiecībās ar trešajām valstīm, un tās ir jāanulē, nevis jāpārdala. Mēs esam ļoti piesardzīgi attiecībā uz Lielbritānijas izmantoto realizēto kontingentu, jo tas var um, ietekmēt um, Eiropas, Savienības, uh, Eiropas Savienībai jutīgu produktu tirgu, ņemot vērā klimata izaicinājumus un krīzi. Uh, Un tāpēc ir jādomā par to, kā mīkstināt atsevišķas tirzniecības līgumus, un tāpēc ir nepieciešams arī apstiprināt skaitļus gan dalību valstu parlamentos, gan Eiropas parlamentā. Tāpēc mēs atbalstīsim šeit referenta analīzi. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka kolēģa Meta kārtī atzinums ir patiešām sabalansēts. Mēs visi zinām, ka mūsu lauksaimnieki ir ļoti noraizējušies, un e, tas, kas notika referendumā, varbūt e, nebija tik būtiski, jo ir nepieciešams e, proporcionāls samazinājums dažādām kvotām. un uh, aitu audzētāji gan Bulgārijā, gan um, citur Eiropā ir nobažījušies. Tāpat arī citu nozaru lauksaimnieki ar lielu satraukumu sako notiekošiem, un mums ir godīgi jāpārdala visas uh, kvotas uh, šajās nozarēs. Paldies! Lūdzu, Kaputo kungs. Jā, paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlējos um, apsveikt metu kārtību par uh, lieliski paveikto darbu. Un eh, it īpaši par to, ka viņš eh, koncentrējas uz eh, praktiskiem jautājumiem. Viss, kas ir izskanējis par Brexit un par uh, neskaidrībām saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos, jā, tas radīs neskaidrības ar tarifu kvotām un varbūt tiešām ir nepieciešami jauni termiņi šo kvotu pārdalē. Tāpat ir jādomā arī par eh, fitosanitārajiem pasākumiem, kas uh, ir būtiski traucējušas uh, tirzniecībā ar uh, citām PTO valstīm. Nevienmēr šeit uh, tiek ņemti vērā realitātes apsvērumi. Te mums ir jādomā par arī par politiskiem jautājumiem, kā tas ietekmēs uh, lauksaimniecības tirgu. Tas ir ārkārtīgi jūtīgs. Un es nedomāju, ka komisijai būtu jādod uh, ekskluzīvas uh, pilnvaras pārdalīt šīs kvotas, neiesa, neiesaistot Eiropas parlamentu. Ir nepieciešama vislielākā līmeņa caurskatāmība. Uh, Un uh, komisija nevar vienkārši pieņemt uh, deleģētos aktus, ja iet runa par starptautiskiem nolīgumiem. Ir nepieciešams saņemt uh, parlamenta piekrišanu un veicot jebkādus grozījumus, es domāju, ka komisijai būtu uh, Parlamentam šie dokumenti jāiesniedz saskaņā ar paredzēto procedūru. Paldies priekšsādātājs uzklāsīja Kārtī kungu, Džimu Nikolsonu. Un kad Kārtī kungs runāja, viņš pieminēja Ziemeļīriju. Es saprotu, ka tā ir Donegau grāfiste. Uh, Bet eh, apvienotajā karalistē ir eh, šāds eh, veidojums kā Ziemeļīrija. Tā ir daļa no apvienotās karalistes un mm, tā mm, neizmantos atšķirīgu attieksmi pēc Brexit. Briselē visi runā, ka tas tā notiks, bet uh, es šajā atzinuma projektā saredzu, ka Ziemeļīrija ir daļa no apvienotās karalistes un uh, kā pret tādu, pret to arī izturēsies. Liels paldies! Došu vārdu komisijas pārstāvim. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribēju pateikties referentam par atzinuma projektu un jūsu komitejai kopumā par uh, jūsu interesi par šo priekšlikumu, kas uh, ir gan ļoti tehnisks, gan arī politiski jūtīgs. Mm, labā ziņa ir tāda, ka mēs uh, visi piekrītam tam, ka ir godīgi jāpārdala tarifu kvotas starp uh, e ES 27 un apvienoto karalisti, kad apvienotā karalisti aizies no Eiropas Savienības. Un es saprotu, ka tas um, atbilst arī tām diskusijām, kas ir notikušas iepriekš Inta komitejā. Vispirms runāšu par termiņiem. Kā jau jūs zinat, komisija risina sarunas uh, ar. Uh, apvienoto karalisti, kas paredz pārējais periodu līdz 2027. gadam, un pēc tam Lielbritānija aizies no muitas savienības. Tas ir eh, galējais termiņš, bet uh, ir jāgatavojās arī scenārijam, ka abas puses nepanāk vienošanos, un tas nozīmē, ka apvienotā karaliste varētu aiziet no muitas savienības nākamā gada sākumā, martā. Uh, Un ir jāņem vērā, ka, lai tas būtu iespējams, komisijai ir jābūt iespējai pieņemt īstenošanas aktus, kas pēc sava rakstura ir ļoti tehniski, un tāpēc mums ir nepieciešams, lai šī regula, kas jums ir priekšā, tiktu pieņemta līdz gada beigām. Tas ir steidzami. Otra lieta ko es saskatu kā mm, vienu no centrālajiem elementiem šajā atzinumā, ir komisijas pilnvaru ierobežošana trešajā pantā. Un komisija te ir paudas līdzīgas bažas, un mēs, protams, esam gatavi sadarboties ar jums, ar Inte komiteju un padomi, lai šajā pantā precizētu komisijas pilnvaras, lai izvairītos no iespēja, iespēja ka tās ir neierobežotas. Uh, Tomēr es gribēju jūs aicināt uz piesardzību. Nevar vienkārši svītrot B apakšpunktā iekļauto klauzulu. Mēs uh, esam sarunu partneri PTO sarunās Ženēvā, un mēs varam partneris pārliecināt, ka kvotu pārdali notiek balstoties uz akurātu informāciju, ka skaitļi ir pareizi. Uh, Un šobrīd uh, mēs uh, nevaram garantēt, ka sarunu partneri piedāvās labākus skaitļus nekā mēs uh, esam tos sagatavojuši. Un tieši tāpēc mēs B apakšpunktā paredzam šādas pilnvaras, lai mēs varētu pielikumā iekļaut skaitļus, kas atbilst faktiskajai situācijai. Uh, Un tādējādi mēs arī izvairamies no tā, ka vēlāk saskarsimies ar iespējamu kritiku saistībā ar strīdu risināšanas mehānismiem. Protams, ka m, mm, parlaments a, tiks pilnībā iesaistīts, jo mēs runājam par deleģēto tiesību aktu, un jums būs visas iespējas a, šos a, deleģētos aktus izpētīt. Liels paldies! Tagad uh, došu vārdu referentam. Priekšsēdētāji, es tikai gribēju pateikties visiem ēnu referentiem un citiem deputātiem par viņu sniegto ieguldījumu. Kā jau es teicu, laika nav daudz, un uh, daudzējādā ziņā varētu sacīt, ka tas ir vienkāršākais elements Brexit sarunās, jo mēs strādājam ar uh, uz reāliem faktiem balstītu komisijas eh, priekšlikumu. Šķiet, ka runātājiem izslēdzās mikrofons. Jā, varētu rasties eh, dažas grūtības, bet es ceru, ka mūsu nostāja parlamentā būs eh, spēcīga, stingra. Pateicos arī komisijai par nu pat paustajiem komentāriem. Daži runātāji pieskārās jautājumiem, kas uh, skāra uh, manu valsti, jeb uh, Ziemeļīrijas kaimiņu valsti un problēmām, kas varētu izrietēt no šīs vienošanās, bet uh, sešas uh, grāfistes uh, Ziemeļīrijā nevēlas zaudēt uh, piekļuvi Eiropas tirgumu vai Lielbritānijas tirgumu, un uh, ja mēs visi to apzinātos un uh, strādātu pie risinājumiem, tas būtu daudz labāk uh, nekā situācija, kad vienošanās netika, netiek panākta. Visas uh, īrijas iedzīvotājiem uh, Tas būtu daudz eh, labāks pakalpojums. Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdien pulkstens 13. Un eh, Un um, eh, Dēsa kungs gan mūs kritizēja par uh, to, ka balsošana notiek uh, pirmdienu vakaros, bet uh, nākamreiz mēs tiekamies 8. oktobrī Briselē 15.30 un 9. datumā no pulksten 9. Līdz ar to mēs esam nonākuši līdz sanāksmes beigām. Un es ceru, ka mēs varam lūgt uh, tulkiem vēl nedaudz uzkavēties, bet uh, tagad gan gribētos doties uh, paraudzīt